Thank you. Kolēģis. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Long... Mums ir ļoti garš balsošanas saraksts. Ir ceturtdiena, visi jau grib atgriezties mājās, tāpēc es gribētu aicināt uh, visus uh, diskutēt, uh, iesniegt lūgumus, izteikties par reglamentu, tā lai mēs varētu pabeigt darbu ātrāk.